Sākumā došu vārdu autorim. Kolēģis Bielans divas minūtes uzstāsies. Paldies, priekšsēd. Uh, ir bijuši nesen gadījumi, uh, kad kristieši ir notiesāti uz nāvi. Tas šķiet gluži neticami. precētais pāris, kurus uh, apsūdzēja dievu zaimošanu nesen, tika notiesāts nāmārtā. Ir regulāri vardarbības gadījumi pret kristīgo minoritāti, piemēram, uh, baznīcu un mājokļu aizdedzināšanu. Šādi vardarbības aktiem nav nekāda, nevar būt nekāda attaisnojuma tīri vai neticām, ka mūs, mūsdienās kas tāds notiek. Un tas notiek e, tikai islām valstīs, e, bet ne tikai Pakistānā. E, balstoties uz re, e, ticīgo vajāšanas e, Tātad rādītājiem astotajā vietā ir tagad Pakistāna, kas ir traģiski. Un 82, 89 cilvēki nesen tikuši apsūdzēti par dievu zaimošanu, un šie likumi ir jāceļ. Pakistāns uh, varas iestādes uz to aicinam. Uh, šādi pārkāpumi ļoti rupji, e, tātad pārkāpī tiesiskuma princips. Paldies, un tagad vārds kolēģim Repo vienu minūtu. Godātais priekšsēdētāja kungs, Pakistānis, Pakistānā jau apmēram 30 gadus ir pārkāptas cilvēktiesības, un pagājušajā uh, mēnesī ir gājuši bojā ļoti daudz cilvēku. Lielākā daļa nogalināšana ir bijusi politiski iekrāsotas. Un galvenokārt tas attiecās uz Pakistānas reliģisko minoritāšu izsakošanu. Mums ir jāiestājās pret šīm cīņām starp dažādām reliģiskajām kopi kopienām. Uh, Vārda brīvība ir viena no galvenajām brīvībām un tās ierobežojumiem. Mums par to ir jācīnās, pret visiem iespējamiem līdzekļiem, un mums ir jācīnās arī pret eh, rasu un reliģisko naidu. Mēs eh, nedrīkstam atbalstīt arī galējos eh, ticības spēkus, un tomēr šobrīd Pakistānā ir radies politisks spriedzes gadījums iedzīvotājiem ir tiesības iestāties par, savi, par, savu, par savām domām, un viņiem ir tiesības savā starpā arī diskutēt. Es e, domāju, ka mums ir jāpasaka, ka Pakistānā ir jābūt arī daudz, e, arī iecietībai pret citiem. Un tagad e, viena minūte Korhols kundze, godātais priekšsēdētāja kungs. Es jau gadiem esmu iestājusies par cilvēku tiesībām, un es uzskatu, ka E, daudzās valstīs tiek pārkāptas cilvēktiesības un neviens netiek noska, notiesāts. Es uzskatu, ka Pakistānā šis melnais caurums ir vaiprātīgs, un tas, ka mēs visu laiku par to runājam, ir sava veida liekulīga. Jau Pirms divām nedēļām uz nāvi tika notiesāts kāds, kurš, kuram tika pārmesta Muhameda noniecināšana, un tā tas notiek visu laiku. Un bija tādi, kuriem tika nozakts telefons, apskatītas tajā ziņas un e, paziņots, ka tur ir arī pret Muhamedu vērsta nozaimošana. Es eh, domāju, ka dieva nozaimošana kā uh, cilvēku un krimināla pārkāpums nav pieņemama. Viens no tieslietu ministriem eh, Pakistānā vēlējās šo likumu ierobežot līdz tam, ka uh, tomēr dieva noziemošanas gadījumi būtu jāskata tiešā, tiesā un eh, daudz šādu gadījumu Pakistānā vēl ir izskatāmi. Paldies, kolēģi Korhola. Tagad vārds būs kolēģei Shakei. Paldies, priekšsēd komisāra kolēģi. Diezaivošanas likuma piemērošana Pakistānā ir satraucoša un nesaskan ar universālām cilvēktiesībām, kā mēs tās saprotam. E, Eh, tiek piemērot ļoti bārgi sodi saskaņā ar šo likumu. Dziesmēšanas likumu traucē brīvu izteikšanās tik lielā mērā, ka eh, cilvēku, ANO cilvēktiesību mehānismi ir iedarbināti, lai to apstādināt. Simtiem eh, tā devēto goda slepkavību ir 2013. gadā vien notikuši dokumentēti. Pakistānai ir jāpiemēro cilvēktiesību konvencijas, tikai tad tā var kļūt par, tā var būt pilntiesīga starptautiskās sabiedrības dalībniece. Tādēļ mēs aicinām Pakistāns vēsties tādas nāsodu piemērošanu izbeigt, atcelt šo likumu, izbeigt madrasas vajāšanu, pārskatīt preterismu, kā arī gaidāmo nevalstisko organizāciju likumdošanu. Paldies! Paldies, kolēģis Hāke. Tagad vārds kolēģei Sausai. Paldies, priekšsēd. Ir labi zināms, uh, ka ir gadu desmitiem plosījušies kāri e, e, šajā pasaules reģionā, kurā arī atrodas Pakistāna, kas ir to ir destabilizējuši. Un šeit cieši ne tikai e, kristieši, bet arī daudz cits kristīgas, tātad ticības minoritātes. Ikdienā tie saskaras ar draudiem, slepkavībām, oficiālām, neoficiālām slepkavībām, žurnālisti ir tikuši slepkavoti. Uh, un pat arotbiedrību eh, eh, biedri un vadītāji. Un eh, ļoti vājas ir arī šajā situācijā sievietes. Šajā valstī bieži reliģija tiek izmantot kā attaisnojums vardarbībai. Tiek lēsts, ka 8000 gaida nav sodu izpildu Pakistānā, un vardarbība turpinās Tādēļ ir svarīgi un absolūti nepieciešams izdarīt spiedienu uz Pakistānas valdību, izbeigt šo situāciju, kurā cilvēki tiek vajāti ticības dēļ. Mums ir jāaicina Pakistānu arī eh, brīvi darboties internetam, jāsargā sievietes un jāaizstāv eh, cilvēktiesība aizstāves Pakistānā. Paldies, Solsas kundze! Nākamā runās Kronbergas kundze. Thank you, dear colleagues. Secretarian... Paldies, priekšsēd, kolēģi. Se sektu vardarbība eh, Pakistānā turpinās. Mēs stingri nosodam jau kādu vardarbību pret reģiskām eh, minoritātēm, kā arī eh, netolerants uz ticības pamata. Pakistāns valdībai jāiejaucās, lai aizsargātu uh, Eh, reliģiski motivēta pūļu vardarbības upurs. Ir jābeidz publiskā naidruna un jāmudina viss Pakistāns eh, grupējums eh, tiekties uz savstarpējo sapratni. Pakistāns valdībai ir jāizmeklē um, ehm, Eh, eh, gadījumu, eh, kad ir šāda naida un vadarības gadījuma, un arī ir jāpaskā, jāpārskata dievu zaimošanas likumdošana, kā, to pāre, kā arī tās um, pat labam topošo NVO likumdošana. Paldies, kolēģi Kronberga. Tagad politisko grupu runātāji pirmais no tiem būs kolēģis Poselts, vienu minūtu priekšsēdi. Pakistānai ir sarežģīta vēsture jau eh, tās nosaukums ir tikai mākslīgs eh, burtu savirknējums, un tikpat mākslīgi ir visa šī valsts, kas ir atcies no Brito Indoķīnas eh, dalīšanas ar uh, lielu uh, hinduistu valstu ar, mazu, ar, ar, ar, ar būtisku uh, musulmaņu mazākumu un lielu musulmaņu valstu ar uh, hinduistu mazākumu. Uh, tas viss atbalsojas arī šodien. Uh, taču mēs nevaram tāpat vien pieņemt, eh, ka šeit ir vārdarbība ne tikai starp hinduistiem un musulmaņiem, nevis tikai starp eh, islām dažādiem paveidiem, bet arī īpaši eh, pret kristiešiem, kas dzīvo šajā valstī. Darie kolēģi, es teikšu pilnīgi skaidri, protams, mēs iestājāmies par visu ticības brīvību, taču kurš, ja ne mēs eiropieši, varam būt kristiešu dabīgie aizstāvi? Tas ir mūsu galvenais uzdevums. Un, uh, E, šo galveno uzdevumu mums jāizpild arī pret savu svarīgo partneru Pakistānu. Paldies, kolēģi Poselt. Tagad uzstāsies kolēģis Mesteršmīts vienu minūtu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Protams, ir ārkārtīgi svarīgi diskutēt par to, kas notiek Pakistānā, un, protams, kā arī mani uztrauc tie gadījumi, kurus jau pieminēja mani kolēģi. Bet, diemžēl, tas nav nekas jauns. Jautājums vairāk ir tāds, ko mēs varam darīt Eiropas parlamentā, jo tas nav nedz ministra padomas atbildībā, nedz parlamenta atbildībā, jo mēs jau nesam. Uh, Mēs jau nesam e, viņu ievēlēts parlaments, mēs esam impotenti un nespējam cīnīties nedz ar vienu krīzi mūsu ārējās robežās, nedz Ukrainā, ne citur. Labākais, ko mēs varētu darīt Pakistānas gadījumā, ir runāt ar konkrētajām valdībām, lai tās kaut ko darītu, un nevis vienkārši tikai atbalstīt pilnīgi nespējīgu komisāru, kurš neko nedara Pakistānas situācijā. Es iestājos par reprezentāro de demokrātiju, un es uzskatu, ka katrs dalību valsts pašas atbildība ir tāda, ko tā dara savā valstī. Mums šeit neva nevajadzētu pavēlti muti dzesināt. Paldies, Mēsēršmita kungs. Tagad Kēlī kungs, lūdzu. Uh, äh, Uklāna Paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, piekrītu tam, ko teica mani kolēģi. Proti, mums ir jānosoda šie dieva zaimošanas eh, tiesu gadījumi un nosodījumi Pakistānā. Uh, Un, eh, protams, ka situācija tāda jau ir bijusi ļoti sen, pirms patreizējā valsts tur tika dibināta 47. gadā. Bet 80. gados dieva zaimošanas likumdošana un sots par to tika pastiprināts, un tieši 80. gados par dieva zaimošanu varēja sākt piespiest nāves sodu. 2013. gadā vairākiem. Uh, tika spriesta tiesa saskaņā ar dieva zaimošanu, un šobrīd 17 cilvēki Pakistānā tieši balstoties uz šo pantu gaida nāves sodu Pakistānā. Uzskat, ka mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai šo situāciju beidzot izbeigtu. Un galvenokārt mums ir jāpamudina jaunu veidu domāšanu Pakistānā. Paldies! Paldies, Kelī kungs! Vai jūs pieņemsiet eh, Posālt kungu jautājumu? Kolīgi Posālt. Posālt kungs, jā, es gribēju patiesībā uzdot jautājumu Meseršmita kungam. Ausnamsvaise. Nu, izņēmuma gadījumā. Lūdzu, Meseršmita kungs, vai jūs piekrītat? Viņš jau pamāja ar galvu, jā, priekšsādātāji. Es Meseršmita kungam gribēju tikai pajautāt, kāpēc viņš šo so svarīgo tematu izmanto lai uzbruktu Eiropas Savienībai. Eiropas parlamenta ievēlētā Eiropas komisija uh, veic vismaz tikpat labu darbu, kā Nacionālo parlamentu ievēlētās um, valdības. Vienkārši komisija ir lielāks svars, jo tā pārstāv visu Eiropas Savienību, nevis atsevišķu valsti. At sammenligne salīdzināt dalību valstu valdības ar to, ko piecus gadus pēdējā laikā ir darījusi Aštons kundze, manuprāt, ir eh, smags apvainojums dalību valstu valdībām. Visas um, partijas ir pārliecināts par to, ka ārējās darbības dienas darbība nav darbojusies un tā ir vienkārši izgāzusies. Bet tajā pašā laikā dalību valstu valdību rīcība parasti sniedz rezultātus, bet eh, ārējās darbības dienas ir vienkārši naudas šķērēšana un tukša mutes dzesēšana. Un es domāju, ka mums, jums vajadzētu saprast eh, to, ka Ašons kundzes pusē nostāties ir bezjēdzīgi. Tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Ir daudz vairāk pieteikušies, nekā mēs varam pieņemt. Eh, un, ja, Tātad to es ņemšu vērā um, un ņemšu vērā arī to, kas vēl ir paredzēts runātājs sarakstā. Vispirms Ieglis kundz, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji komisāru kungs, godātie kolēģi. Nesenie notikumi un tiesas spriedumi Pakistānā attiecībā uz uh, zaimošanu, tos mēs skaidri nosodām minoritāšu aizsardzība, jo īpaši reliģiozo minoritāšu aizsardzība ir viena no svarīgākajām vadlīnijām mūsu ārlietu politikā Eiropas Savienībā. Kristieši aizvien vairāk pasaulē saskars ar diskrimināciju un draudiem. Un šeit Eiropas Savienībai ir jārīkojas izlēmīgi, jeb kāda veida ekstrēmismu mēs noraidām. Jo īpaši tādā svarīgā valstī kā Pakistānā, kas pati sevi redz arī kā ietekmīgu uh, varu reģionā, tai ir jābūt paraugam tiesību ievērošanā, un jo īpaši attiecībā uz situāciju Afganistānā, Pakistānā ir liela atbildība. Tikai, ja mēs kopīgi apkarosim radikālismu un stiprināsim plurālismu, eh, tad tikai Pakistāna varēs stabilizēties. Um, ja Pakistānā būs uh, sadarbība un samierināšanās, tad tas stiprinās visu reģionu Un eh, tam ir jābūt mūsu mērķim. Paldies, priekšsēdētāji. Tā bija mana pēdējā runa pēc 15 gadiem Eiropas parlamentā. Paldies kolēģiem par labu sadarbību. Un turpiniet tikpat spēcīgi aizstāvēt cilvēktiesības. Paldies! Paldies, Jēglas kundze! Arī jums visu to labāko parlamentu vārdā. Gurmai kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! nesenie vajāšana gadījumi uz zaimošanas pamati e, pret reliģisko minoritāšu piedrīgiem ir satraucoši. Reliģisko minoritāšu situācija ir ļoti apdraudēta Pakistāna. Rezolūcija minēti fakti, kad ir būtiski pārkāpts uh, izteikšanās un ticības brīvības arī sievietes un uh, meitenes, kuras piespied laulībās uh, dodas un uh, citu veidu vardarbības saskarās. Pakistāns valdībai būtiski jāpliena pūliņi um, šo situāciju mainīt, ir jābūt spēcīgai politiskai grībai un jānovērš ne tikai noziegumi pret reliģiskām minoritātēm, bet arī jāvai, uh, jāizmeklē šie noziegumi un jāvērš pret Eh, noziedzniekiem. Otrakārt, par sieviešu eh, situāciju ir jābūt būtiskam uzlabojumam izglītības jomā, sākot ar reliģiskajām skolām. Pretējā gadījumā vesels paudzes sieviešu un meiteņu eh, tiks upurētas. Paldies! Paldies, kolēģi Gurmai! Tagad brīvā mikrofona procedūras noslēgsies ar uh, kolēģi Hībneri. Paldies, priekšsēd. Mēs runājam par valsti šodien, kas ir uh, ieviesusi uh, nav sodu pamatojoties uz dievu zaimošanu un nekur citur pasaulē. Nav tā, ka cilvēki var apsūdzēt savu tuvāko zaimošanā. Uh, un šādi pārkāpt pa cilvēka pamatiesības. Mēs nevaram šādu likumu pieciest. Un tagad Pakistāna ierobežo visas reliģiskās minoritātes. Kristieši ir liekta ticības izpausmas, liekta ticības izpausmas. Uh, Mums skaidri jāsaka, ka šāda praksa ir nepieņemama. Paldies, kolēģi Hidnere. Tagad debašu beigās vārds komisāram Almūņiem. Liels paldies priekšsādātāji, godātie deputāti! Minoritāšu uh, trauslā situācija Pakistānā ir viens no, viena no galvenajām bažām runājot par cilvēktiesībām Pakistānā, un to mēs arī minam sarunās ar Pakistānas valdību. Mēs vairāk kārtam esam uzsvēruši, ka šie uzbrukumi kristiešiem un citām minoritātēm, šītiem, uh, hinduistiem un citām minoritātēm, uh, un ka tiek ļaunprātīgi izmantota šī te zaimošanas likumdošanas, ko daudz no jums atsaucās. Uh, Šie jautājumi tiek apspriest cilvēktiesību dialogā ar Pakistānu, un pavisam nesen arī augstā pārstāve Ketrīna Aštone eh, to pieminēja arī savā dialogā ar Pakistāns ārlietu padomnieku. Un eh, Lambrinīdis kungs, eh, Eiropas Savienības īpašais pārstāvs cilvēktiesībās, um, atkal tiksies ar Pakistāns pārstāvjiem, varēs to uzsvērt. Vēl viens faktors, uh, E, ir arī tas, ka ir pieaudzis ekstrēmisms valstī un ir bijuši teroristu uzbrukumi, jo īpaši reliģiskajām minoritātēm, bet arī uh, sieviešu strādniecēm, kā Gurmēkundze uzsvēra. Un uh, ir uh, trausla situācija arī meitenēm skolās. Un mums ir jārisina šīs problēmas. Uh, ir nepietiekama izglītība, ir nopietnas ekonomikas problēmas valstī, un tas nozīmē, ka jaunieši ir ļoti trausla grupa, politiķi vai reliģisko līderi var, viņus, var viņiem manipulēt. Un tāpēc ir jāaicina Pakistānas iestādes uh, turpināt cīnīties ar šīm problēmām uh, un uh, vēršanos pret kristīgiem un citām minoritātēm. Pakistāna ir ļoti svarīga arī reģionā. Mums ir jāatbalsta tie pakistānieši, kas noraida ekstrēmismu un vārdarbību un vēlas savas valsts uzplaukumu un demokrātiju. Mūsuprāt, ir svarīgi uh, strādāt ar uh, Pakistānu gan dialogu veidojot, gan praktiski sadarbojoties. Mēs esam gatavi atbalstīt uh, projekts, kas ir vērsts uz diskriminācijas novēršanu ticības uh, uh dēļ Pakistānā. Uh, Un um, projekta mērķis būs arī cīnīties pret diskrimināciju un uzbrukumiem uh, reliģijas un ticības dēļ, tiks sniegt juridiskā palīdzība un būs īpaši mehānismi, kā risināt šos uzbrukumu gadījumus. Eiropas Savienība atbalsta arī projektus, kas atvieglo uh, ievainojamāko grupu pieeju tieslietu sistēmai, lai uzlabotu uh, kapacitāti Pakistānā un uh, apzināšanos par cilvēktiesībām. Uh, Eiropas Savienība, sniedzot savu palīdzību Pakistānai, uzsver šos jautājumus, uh, reliģisko toleranci un tam līdzīgi, un mēs uzskatām, ka um, Pakistānas uh, iekļaušana GPS plus sistēmā, uh, kas ir atkarīga no uh, Uh, starptautisko konvenciju īstenošanas. Tas ir labs instruments, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanas uzlabošanos. Mēs arī turpmāk reliģijas un ticības brīvības jautājumus un vārda brīvības jautājumus uh, uzsvērsim sarunās ar Pakistānu un uh, Eh, uzsvērsim arī, ka ir jābūt vienlīdzīgai attieksmē pret visu minoritāšu pārstāvjiem un, lai to panāktu, mums ir jābūt vienotiem komisijai, padomēji un parlamentam un visiem Eiropas eh, pilsoņiem, kas tic demokrātijai un cilvēktiesībām. Paldies! Danka, komisār. Paldies, komisāra kungs, eh, par reglamentu. Sonika kungs, lūdzu. Oui, monsieur le président. Jā, priekšsēdētāji, jo man šķiet, ka mēs esam kādi desmit deputāti zālē. Tā kā tā ir pēdējā plenārsēde, tad jūs uh, varētu varbūt visiem, kas to lūdz, sniegt runas laiku uh, brīvā mikrofona procedūras ietveros, būtu tiešām ļoti jauki, ja jūs to darītu. Herr Kollege Sonik, ich habe eingangs gesagt, dass ich das nicht jedem ermögliche. Jā, nu es teicu, ka es nevaru visiem dot vārdu, mums ir vēl divas brīvā mikrofona procedūras, un es arī vēl vienam citam kolēģim vēl nedēvu vārdu. Man tiešām ļoti žēl, bet eh, arī šajā pēdējā dienā mēs nevaram strādāt bezgalīgi. Un jāņem vērā arī tas, eh, kad kolēģi ierodas uz debatēm. Šīs debats tagad ir noslēgtas, ir iesniegti seši rezolūcijas projekti, un balsojums notiks pēc šīm debatēm. Nākamais temats ir Sīrija, atsevišķu neaizsargāt kopienu stāvoklis. Vispirms došu vārdu rezolūcijas autoriem.